lai šādas te valsts atbalstītas slepkavības un cilvēktiesību pārkāpuma vairs nebūtu. Paldies! Paldies Kelī kungam! Un mūsu pēdējais runātājs mūsu vienu minūšu ilgajā runu sarakstā. Un tā tad mēs varam ķerties pie mūsu nākošā programmas jautājuma. Eh, ziņotājs Tomas Mans, un tas ir demogrāfiskās problēmas un paudžu solidaritāte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi, nodarbinātības komiteja ir devusi precīzu signālu par demogrāfiskajām pārmaiņām. Un nu, vispirms tā tad jaunie un vecie un eh, šī inovatīvā pieeja eh, dažādām vecuma grupām, lai visi būtu eh, vienādi līdztiesīgi. Dalību valstīm ir jāsagatavo pārskati par vecuma grupu grupām, lai varētu paredzēt maksājumu plūsmas dažādos gados. Statistiķiem ir Eh, līdz ar to vieglāk eh, izrēķināt gan vajadzīgos nodokļus, gan arī sociālos eh, apdrošināšanas maksājumus, gan pensiju maksājumu apjomus. Un, ja ir lielāks um, veco ļaužu īpatsvars, tur ir gan plusi, gan savi mīnusi. Mums, eh, mums jādod arī attiecīgie signāli eh, eh, padomēji. Mums nevajag pilnīgi visu saskaņot Eiropā, mums ir jādod iespēja nacionālu valstīm risināt savus politikas jautājumus šajā ziņā un jādomā par nodarbinātības jautājumiem, lai nebūtu arbitrāli lai nebūtu tā vienpersoniski noteikti ļoti augsti pensionēšanās griesti. Un tāpēc mums jāpasaka, ka zināmais, eh, zināms vecums, pārāk liels vecums ir nepareizs, kas tiek norādīts eh, kā pensionēšanās vecums. Un tā tad ir šis 50 plus pakts, un līdz 2020 gadām mēs gribam sasniegt trīs pamatu uzdevumus. Pirmkārt, eh, paaugstināt eh, to eh, cilvēku skaitu par 50%, kuri aktīvi strādā un viņiem ir pāri par 50 gadiem, un jāatsakās no pārāk agri pensionāšanās vecuma. Un jānodrošina, lai cilvēki, kuri sasnieguši 60 gadus, arī var strādāt jādomā arī par eh, jauniem cilvēkiem. Mēs runājam par Eiropas eh, garantijām jaunatnēji. Ja cilvēks ir bijis bez darba četrus gadus, tad ir jānodrošina kaut kāda veida apmācība vai, vai mācekļa status. Un eh, tā nav tikai vienvirziena iela tādā nozīmē, ka jaunajam cilvēkam nav kādas kvalifikācijas, e, tad ir jānodrošina, lai šis cilvēks var apgūt prasmes un varētu tikt nodarbināts. Un tā ir viena no prasībām manā ziņojumā. Pirms dažām nedēļām 2012. gads tika minēts kā aktīvās novecošanas gads. Es domāju, ka tas ir precīzs signāls pareizā laikā. E, mums komitejā bija vairākums, kad mēs e, vērsāmies ar uzaicinājumu, lai būtu preddiskriminācijas pasākumu un jauni kritēriji, lai varētu uh, gan ceļot, gan saņemt apdrošināšanu, gan uh, rezervēt uh, kaut ko, gan īrēt mašīnas. Un tas bieži tiek traucēts no birokrātiskiem šķēršļiem, tāpēc, ka ir birokrātisku šķēršļu. Uh, Un tā EPP ir sagatavojusi alternatīvus risinājumus eh, šo vajadzību apmierināšanai. Bet, principā, mums bija komitejā, nodarbinātības komitejā liela vienprātība, un mums bija 22 kompromisa grozījumi. Uh, Un es gribu arī izteikt atzinību kolēģiem no citām grupām par konstruktīvu darbu. Mēs varam un mēs esam apņēmušies panākt to, lai jaunie cilvēki būtu nodarbināti un lai viņi e, būtu vienoti. Un tas būs mūsu kopīgais solis priekš. Paldies! Ir manā sarakstā vairāki e, runātāji, tātad brīvais mikrofons. Vispirms došu vārdu Kelīkungam. Paldies, priekšādātāji! Gribēju teikt komplimentus Manna kungam par to, ka viņi ļoti šo svarīgo priekšlikumu mums izklāstīja nu pat. Es domāju, pats galvenais, runājot par vecāku gadu gāju cilvēkiem, ir tas, ka mums ir jāmaina mūsu attieksme pret pensi, pensiju un pensionēšanos un arī pret darbu ideāli ir jābūt pakāpeniskai aiziešanai pensijai, brīvprātīgai aiziešanai pensijai, nevis obligātai. Pie manis pirms pāris nedēļām vērsās kāds cilvēks, viņš teica, lūk, Um, viņam jāiet pensijā. Viņš saka, mums 65, viņš teica, nē, ja es gribu pagaidīšu līdz nākamajam gadam, tad mums obligāti jāiet pensijā, bet tagad es varu vismaz pats izvēlēties to. Nu, un es domāju, ja viņam būtu 70, viņš pats noteikti to būtu arī izdarījis. Es domāju, tas svarīgs punkts, ko atcerēties. Otram kārtām jaunatne, un ir īpaši jaunatne manā valstī, ir visne, visnelabvēlīgākajā pozīcijā, kāds jebkad vispār ir bijis, jo ir. Uh, Viņi ir milzīgos parādos, banku krīzes rezultātā, un neskatoties to, ka viņiem ir augsts izglītības līmeņi, viņiem uh, parasti, viņi parasti izvēlas eh, darbu ārzemēs, jo mājās viņiem darba vieta vienkārši nepietiek. Mums ir vajadzīgs novatārisms, ir jāmaina šī situācija, ir jādomā par pensiju jautājumiem. Tieši tā kā man kungs arī runāja, ja ir eh, šie cilvēki, šie jaunieši bez darba ilgāku laiku, tad viņiem ir jāspēj piedāvāt kaut kādas vai darba vietas. Paldies, saka priekšādātājs Kreits kungs Brinkēvičs kundz tālāk. Lielas paldies priekšsādātāji! Gribēju pateikties referentam. Piekrīt ļoti daudziem, daudzām lietām, ko viņš nu pat teica un ko viņš iekļaus savā ziņojumā par solidaritāti starp paudzēm. Bet tajā brīdī, kad runājam par vecāku gadu gāju cilvēkiem, Es tomēr nedomāju, ka mums vajadzētu pilnībā svītrot noteikumu par, ag, pa, par uh, eh, agro pensionēšanos, priekšlaicīgu pensionēšanos, jo reizēm cilvēki izvēlas priekšlaicīgu pensionēšanos tāpēc, ka viņi ir spiesti to darīt. Un gal galā, ja domājam par sakām, ko tie ir ekonomiskā, eh, ko radīs ekonomiskā krīze, tad varam teikt, ka priekšlaicīga pensionēšanās varētu būt gandrīz vai vienīgā izēja vecākiem gadgājumu cilvēkiem, kas citādā veidā varētu vienkārši zaudēt darba vietas. Pensiju noteikumi ir ļoti atšķirīgi dažādās dalību valstīs. Domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā šīs atšķirības un ņemt vērā visu dalību valstu praksi, ne tikai vien izvēlēties šo principu, kur, kur viena pieeja darīga pilnīgi visām valstīm. Tas nedara. Paldies. Nākamais runājums. Paldies, Tomasam, par visu paveikto darbu. Es priecājos, ka viņš ņems vērā ļoti daudz mans vārdus, saka Līnas kundze. Mums turklāt jāskatās eh, uz to, ka par daudziem gad, vecāku gadagājumu cilvēkiem jau ļoti nelabvēlīgi attieksmi dalību valstīs un, eh, nu, atsevišķi piemēri ir pat ļoti skarbi, bet uh, ir arī tāda vispārīga nepatīkama attieksme, piemēram, vecuma diskriminācija darbā, un tāpēc priecājos, ka referents aicina uh, eh, 2000. gada nodarbinātības direktīvu atbilstīgi interpretēt. Es domāju, ka šie cilvēki ir jāinformē par viņu tiesībām, un turklāt. Uh, arī uztraucos par šo obligāto pensionēšanās lapu. Protams, eh, pensijas saņemšanas vecums dalību valstu līmeņos tam vienalga tiek noteikts, bet ir nepareizi piespiest vecākus darbaļot cilvēkus pārtraukt darbu, ja viņi to vēlas turpināt, un viņiem ir fiziski spēja to darīt. Uh, Tāpat laikā mums jāizdara spiediens uz padomu, lai viņi atbloķētu horizontālo direktīvu par piekļuvu pakalpojumiem un precēm, kur tos te minēt arī vecuma diskriminācija. Jo neskatoties to, ka cilvēki noveco, viņiem tomēr tieši tādas pats tiesības kā citiem, tāpēc priecājos par šo sākotnējo ziņojumu un nevis par tautas partijas grozījumiem. Paldies, tad tālāk Jārkungam vārds. Paldies priekšsādātāji. Gribu pateikties man kungam par lielisku ziņojumu. Es domāju, ka pās, taisnīgums starp paudzēm ir zīme, kas liecina par attīstītas sabiedrības biedrumu, briedumu. Pilnīgi noteikti neviena paudze nedrīkst dzīvot uz citas paudzes rēķina. tas, kas ir pilnīgi dabiski ģimenē, bieži vien to diezgan grūti replicēt sabiedrības jomā. ja valstī pietrūks līdzekļu, tad tādā gadījumā nonākam pie tā, ka viena paudze dzīvo uz otras paudzes reķinu un resursu mūždien pietrūkst. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad mēs pieņemam tiesību aktus, kad pieņemam direktīvu vai regulu, mums ir nepieciešams izvērtēt arī ietekmi uz dažādām paudzēm. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk figurēdo kundze. Jūs negribētu izteikties? Lieliski! Thank you. Nu, tādā gadījumā tādā došu Signālovs kundzei vārdu. Paldies, priekšādātāji! solidaritāte starp paudzēm, eh, nu tā kompetenti tiek arī aplūkota referenta ziņojumā. Tur teikt runāts par piedienīgi, par piedienīgu cieņas pilnu pensiju, un šie principi ir jāsargā, jāglabā. Ir īpaši šajos laikos, un tieši tāpēc 90. punkts, manuprāt, rada problēmas, jo tur tiek aicināts šo pašreizējo sistēmu aizstāt ar fondēto uh, pensiju sistēmu ar privātiem pensiju fondiem, par privātu sektoru vienmēr bijušas problēmas. Tās parasti ļoti smagi skar finanšu krīzi, tāds noticis pēdējos pāris gados, un bieži vien šie fondi zaudē vairāk kā 20% vērtības. Šie fondi pārdod aktīvus par zaudējumiem, lai vispār nebankrotētu. Fondēto pensiju sistēma, manuprāt, ir finanšu produkts, fina, kam piemīt būtisks risks un mēs nevaram gaidīt, ka iedzīvotāji paļaujas uz šāda veida instrumentiem un nevar pilnībā nodrošināt cienīgu pensiju. Un tālāk mēs uzreiz pārtraujam no čehu slovāku valodu un tālāk Mikalašikungs. Paldies priekšādātāji. Demografiskās pārmaiņas ietekmē visu šo vecumu piramīdu Vidēji 1,5 bērni ir Eiropas Savienībā. Zimstības likme ir viena no zemākajām visā pasaulē. Un domāju, ka tas liecina par problēmām sabiedrībā, kas, nu, mudina mm, tomēr bērnus nedzemdēt. Ir grūti savienot personīgo un profesionālo dzīvi, ir vajadzīgs nodokļu atlaids, lai veicinātu jaunās ģimenes un vecākus lai cilvēkiem būtu vēlme radīt bērnus. Turklāt domāju, ka mums vajadzētu mudināt arī aktīvas vecumdienas, veicināt aktīvas vecumdienas. Un tas nozīmē, ka ir jāizbeidz eh, vecuma diskriminācija, kas praksē tiek piedzīvot ļoti bieži. Es aug, atzinīgi vērtēju aktīvās novecošanas politiku, jo domāju, ka tā palīdzēs iedzīvotājiem eh, saglabāt veselību, līdzdarboties eh, kopienas darbā un dzīvē, un līdz ar to dzīvot tādā starp, starp, starppauģu solidaritātes garā. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad divi runātāji no Rumānijas un vis, vispirms Bašesko kundze. Priekšsādātāji gan jaunieši, gan vecāku gadu gāju cilvēki sastopas ar problēmām, kad meklē darbu. Ir netais, pastāv šīs ne, šī netaisnības ar paudzēm, un tas ir jāņem vērā Eiropas politisk, politikā, tāpat kā arī dalību valsts nacionālajās politikās nākotnē ir jāsasniedz vienlīdzība, ir jānodrošina šī šis elastīgums arī Eiropas Savienības stratēģijā līdz 2000, 2010. gadā, kas tika pieņemta. Komisijai un padomēji būtu jāievieš arī mm, tautas skaitīšana, lai saņemtu informāciju par to, cik daudz tad ir cilvēku dažādās grupās. Un tad vajadzētu izmantot arī Eurostat eh, datus, uh, visās dalībvalstīs. Gribu pateikties man kungam par to, ka viņš savā ziņojumā ir identificējis arī vairākus risinājumus, kas varbūt ir tādi ļoti drosmīgi. Nu, piemēram, viens no tie par uh, Eiropas garantijām jaunatnēji un 50 plus sistēmu, ko viņš piemina. Luhans kundze tālāk. Luhans kungs. Priekšādā tā godātie kolēģi Gaidāmajos gados mēs sastapsimies ne tik vien ar krīzes rezultātiem, bet arī citiem būtiskiem problēmu jautājumiem. Viens no tiem būs, piemēram, demografiskās pārmaiņas un iedzīvotāju skaita samazināšanās atsevišķos reģionos. Dalību valstīm jāspēlē izšķirīga loma šai ziņā. Tam jāpārliet, jānodrošina tāda nosacījuma, kas ļautu iedzīvotājiem uh, vismazāk izjust negatīvās ietekmes no visām šīm pārmaiņām. Uh, ir jāizmanto visi tie in finanšu instrumenti, kas Eiropas līmenī tiek piedāvāti, piemēram, struktūra fondi. Es gribētu jums teikt, ka nepieciešams ļoti lielu uzmanību pievērst jaunatnē. Tie ir jāiesaist sociālajā dzīvē. Mums jāiegulda jaunatnē, mums jāpiedāvā jauniešiem iespējas izglītoties, adekvāti izglītoties un pēc tam atrast arī darba vietu. Mums ir viņi jāiedrošina kļūt arī par uzņēmējiem. Un tā mēs nodrošināsim jaunatnes e, sociālo neatstumtību, un tā mēs varēsim cīnīties arī pret dzimtības līmeņa samazināšanos, kas rada ar vien tālākas demografijas pārmaiņas. Paldies! Paldies! Un tagad uzklausīsim komisāri Masrems kundze. Priekšsādātā godātie deputāti, Iesākumā gribu pateikties man kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tas tiešām sniedz ļoti visaptverošu pamatīgu analīzi par, problēm, par tām problēmām, ar kurām sastopamies demogrāfijas jomā. Komisija priecājas, ka ziņojums uzsver dažādas stratēģijas, eh, kas ļautu dalībvalstīm un Eiropas Savienībai sagatavoties eh, sabiedrības noveco, novecošanās gadījumam un arī ļauj labāk eh, risināt situāciju. Šis labklājības pakts, par ko jūs runājat, ir atbilstams šī vecā gadgāļu auguma rīcības palīdzības programma, 50 plus sistēma, nodarbinātības pakotne, palīdzības sniegšanas pakotne, visi šie pasākumi un tā tālāk. Turklāt ziņojumā ļoti interesanti priekšlikumi turklāt atrodam, definējot par koncepciju par to, ko, ko, kas, kas ir solidaritātes ar pauzēm. Jūs teicāt, tas taču galu galā ir viens no Eiropas Savienības mērķiem pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Kā jūs zināt, komisija jau ir pieņēmusi divas svarīgas iniciatīvas šajumā. Zaļā grāmata par pensijām ir viens, un nākamajā gadā sekos tai baltā grāmata, kur tiks izklāstīts nākotnes darbības, un priekšlikums, kur pamatā ir jūsu priekšlikums, ir 2012. gadu um, pasludināt par aktīvas novecošanas gadu. Mēs turklāt gatavojam arī nākamo ziņojumu, kur mēs arī izpētīsim pēdējās demografiskās tendences. Skatīsimies to, kā ekonomika ietekmēs dalībvalsts viņu spējā gatavoties sabiedrības novecošanās scenārijiem. Turklāt, turklāt mēs saprotam, ka demokrātiskās pārmaiņas ir ļoti plašas tie, kas piedzima bērnībūmu laikā, šī dzimšanas būmu laikā, šobrīd visi iet pensijā un pašlaik dzimstības līmenis mazinās. Uh, Un mm, vienīgā iespēja, kur dabūt papildus darbu spēku, ir migrācijas rezultāts. Tas, protams, viss rada problēmas dalībvalstu eh, likuma pieņēmējiem. 2020. gada stratēģija nebūs iespējams sasniegt, ja, ne, ja mēs nevarēsim mobilizēt šo demogrāfisko potenciālu. Un tāpēc ir vajadzīgs nodrošināt aktīvu novecošanos, ir jāuzlabo darba situācija, darba tirgus situācija jauniešiem, ir jālobāmo labāk par migrantu iesaistīšanu un viņu pēcteču iesaistīšanu, un jādomā arī par to, kā pēc iespējas labāk nodrošināt profesionālās un privātās dzīves savienošanu. Un tas ir milzīgs, milzīgs plašs darbs, un tāpēc mēs kā komisija pilnīgi noteikti ar nepacietību gaidām iespēju arī jums, Eiropas parlamentu, šajā jomā sastrādāties. Paldies, komisārs Kunzē. Līdz ar to debats par šo konkrēto jautājumu ir noslēgušās, un balsojums par ziņojumu notiks rīt. Tagad mums ir palicis vēl viens pēdējais darba kārtības punkts, un tas ir ziņā.